tik svarīgs e, notikums. Es gribētu arī atgādināt to, ka, ka pēdējo dienu laikā. Mēs varbūt nesam par to tik daudz runājuši, bet es gribētu atgādināt nehumāno cilvēks eh, tiesību un cietumstāvokli eh, Ruandā, valstī, kurā notiesāšana uz nāvi ir ikdienišķa prakse, pat tad, kad ir runa pār pilnīgi nevainīgiem cilvēkiem. Bet es gribētu atgriezties pie eh, Rietumsahāras jautājuma. Šis jautājums vēl aizvien nav līdz galam atrisināts, nu jau gadiem ilgi. Mēs runājam par eh, klimatisko bēgļu eh, tiesībām, kuriem ir jāatstāj savas valstis klimata pārmaiņu dēļ. Visi šie elementi mums ir jāņem vērā. Un eh, tas ir pamats, uz, balstoties uz kura mēs varam sa, dzīvo zem šīs, uz šīs planētas. Nākošais runātājs Aleksandrs Grafs eh, Lamsdorfs. Mēs eh, ir izveidota cilvēktiesība padome un mieru uzturēšanas komiteja. Tā ir struktūra, kur iesākumi, eh, iesākumā ļoti labi veica savu darbību. Runājot par cilvēktiesību padomi, ir jāsaka, ka ir pienācis laiks to reformēt Kolēģi, it īpaši pieminēja Izraels jautājumu, un ļoti žēl, ka prezidentūra ir tik ļoti pieķērusies Goldstone ziņojumam, tomēr tas nebūtu nav vienīgais jautājums, kas ir jārisina. Es gribētu zināt, kāda tad ir vienota Eiropas Savienības pozīcija attiecībā uz ārpasauli, jo mums būs eh, jāvēršas pie citas struktūras, kas ir leģitīmāka, kas nebūs ar, eh, ar tām pašām vājām vietām, kā mm, cilvēktiesība padome. Mēs zinām, un jūs zināt, ka eh, islāmisti ir, kuri vēlas Eh, vēlas eh, nodarīt eh, bojājumus Izraēlas interesēm. Tās ir skandalozi, ka šajā parlamentā un padomē tie jautājumi tiek skatīti tik nopietni. Ja mēs tik tiešām vēlamies aizstāvēt cilvēktiesības priekšsēdāju, tad konsekventi ir jānoraida visas šīs rezolūcijas attiecībā uz valstīm E, kurās netiek e, īstenotas, e, ievērot cilvēktiesības. Pakistāna, Ēģipte tās un citas, tās ir vadošo valstu vidī, vidū, kur netiek ievērot cilvēktiesības. Tādējādi cilvēktiesība padome nebūtu struktūra, pret kuru būtu jāizturas nopietni, un parlamentam vajadzētu no šīs padomes distancēties. Paldies, priekšsēdētāji. Es iesākumā gribētu atgādināt to, ka tad, kad tika izveidots eh, cilvēktiesību, eh, cilvēktiesību padome, eh, tā sevī materializēja cerības, lai varētu labāk aizstāvēt cilvēktiesības pasaules līmenī. Un uh, tā bija kā sava veida vislabākā inovācija šajā jomā, lai varētu reaģēt uz pārlieko politizāciju un nesodāmību cilvēktiesību pārkāpumu ziņā. Un lai arī varētu, diemžēl mums ir jāatzīst, ka vecie demoni vēl nav miruši Un eh, periodiski pārskatot eh, cilvēktiesību situāciju pasaulē nav pietiekami, lai nodrošinātu patiesu aiztais, aizstāvību. Tad, kad padomi nereaģēja pietiekami ātri, kā tas bija piemēram eh, Gvinējas gadījumā, tas rada ļoti tālajošas sakas. Tie, kuri neievēro cilvēktiesības, nu, ir praktiski nesodāmības situācija, tāpēc pienācis laiks reaģēt stingri un nelokāmi cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jāveicina reaģēšanas mehānismu veidošana reakcijai krīzes situācijās, tādās kā Afganistānā, Ģemenā, Irākā un e, cilvēktiesību padomēji ir jābūt maksimāli spēcīgai un efektīvai, jo mums ir nepieciešams ticams partneris šajā dialogā par cilvēktiesībām. Eh, paldies. Nākošais runātais Kretu. Vreau să mă refer la situația din fâșia Gaza, care constituie, după cum știți, un element... Paldies, eh, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Es gribētu runāt par situāciju Gazā visā, kas attiec uz cilvēku tiesību jautājumiem, it īpaši pēc pagājušās ziemas kaujām. Es domāju, ka mēs nevaram pateikt, kurš cieta vairāk šajās kaujās, jo abu pušu militārās darbības ir radījušas bojāgājušos un zaudējums abās pusēs. Eh, turklāt eh, ir ļoti grūti novilkt robežu eh, starp civiliedzīvotājiem un mil militāristiem Palestīnas pusē. Savukārt Hamas terorizēja Izraels civiliedzīvotājs. Mēs apzināmies, kāda ir problēma abām pusēm, un es domāju, ka nevajadzētu mēģināt vainot tikai vienu no pusēm. Dramatiskās humānās sekas šiem notikumiem ir Eh, pietiek nozīmīgs pamats eh, tālākām darbībām, it īpaši, lai cīnētos pret šo konfliktu iemesliem un lai varētu labāk ieviest, starptaut, ieviest starptautisku struktūru darbību un veicinātu dialogu par mieru. Lai varētu rīkoties eh, stingrāk un nelokāmāk. Nākošais runātājs Kēlāms uz divu minūtu. Komisāri, ministri, viena no parlamenta prioritātēm ir eh, strādāt ar to eh, ārkārtīgi satraucošo situāciju, kas ir saistīta ar eh, cilvēku tiesību padomas darbību un tās darbības politizāciju. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka Eiropas Savienības delegācija uh, pastāv uz kritēriju noteikšanu, eh, saskaņā ar kuriem valsts varētu kļūt par eh, cilvēktiesību padomas dalībnieci vai biedri. Un eh, it īpaši šeit mēs runājam par sadarbību, ievērojot noteiktas procedūras un arī noteiktu darbību veikšanas, kā rezultātā ir bloķētas vairāku rezolūciju pieņemšana ar kritiku kādām konkrētām cilvēktiesību politikām. Uh, Es gribēju runāt vēl par divām parlamentārām prioritātēm. Pirmā ir šāda. Pretēji e, gaidāmajam cilvēktiesības situācija nav uzlabojusies, bet ir pat pasliktinājusies. Es gribēju vēlreiz runāt par Maļinkeviča kunga domu šodien. Eiropas Savienībai pašlaik ir iespēja spiest uz Lukašenko režīmu, lai panāktu patiesu uzlabojumu, kā nosacījumu uh, turpmākā Eiropas Savienības palīdzības un tirzniecības uh, nodrošināšanai. Es arī gribēju vēlreiz lūgt atbalstīt uh, 18 Krievijas cilvēktiesību uh, aktīvistus, ieskaitot Kovaļaukungu, kas ir Sakarov mm, balvas ieguvējs uh, lai nodrošinātu uh, neatkarīgas informācijas saņemšanu Krievu valodā. Tas ārkārtīgi grauj Eiropas Savienības vērtības, no vienas puses atbalstot Kovaļova kungu un no otras puses eh, pakļaujoties Putina kunga um, apgalvojumiem, ka, Krievu valoda, eh, ka tas, ka Krievu valoda netiks translēts ar Eiropas satelītiem, ir kaut kas uh, naidīgs. Liels paldies! Uh, Tagad pāriem pie brīvā mikrofona. Sākam ar Bažēsku kundzi. Paldies. Es gribētu runāt par Izraēlas karavīru Giljanu Šalitu, kurš 2006. E, gada jūlijā 19 gadu vecumā tika nolaupīts. Es Eh, piedalījos Eiropas parlamenta oficiālajā delegācijā Izrēlē, un mēs tikāmies ar eh, Naumu Šalītu, Giliet Šalītu tēvu. Neraugoties uz 13, eh, 13. panta otrā punkta norādījumiem attiecībā uz Ženēvas konvenciju par kargūstekņiem. Giljāts, kurš ir Francijas pavalsnieks taiskaitā, nedrīkst saņemt apmeklējumus no sarkanā krusta, no savas ģimenes, uh, Un tiesības eh, viņam pat nav uzzināt, kur viņš īsti atrodas. Es gribētu precizēt, ka 77. pāns Goldstone ziņojumā, kas kritizē Izrēlu, iesaka, lai Giliets Šalits varētu izmantot Ženēvas konvencijā norādītās tiesības. Un eh, lūdzu Izrēlai ietekmi, ievērot taisturēto tiesības az eu az ensz emberijogi tanácsának márciusi ülésén egyértelműen ki kell uh, ANO cilvēktiesību uh, padomas marta sēdē ir skaidri jānorāda, ka pastāv cilvēktiesību pārkāpumi attīstības valstīs, bet tas pats notiek arī attīstības valstīs. Uh, ANO ģenerāla asamblejas deklarācija, kas tika pieņemta 92. gada 18. decembrī, nosaka, ka pastāv nacionāls etniskas uh, reliģiskas un citas minoritātes un ir jāaizstāv viņu tiesības gan uh, attīstības valstīs, gan arī Eiropas Savienības dalību valstīs. Un otrajā punktā ir skaidri norādīts, ka nacionālām minoritātēm ir jāatļauj izmantot sava dzimtā valoda arī uh, publiskajā dzīvē, nekādi to nediskriminējot un neierobežojot. Un izskatās, ka dažas dalību valstis, Eiropas Savienības dalību valstis to neievēro. Un Eiropas Savienības Savienībai uh, jāatrod risinājumi eh, šāda veida problēmām Eiropas Savienības dalībvalstīs. Paldies! Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Tuvāko divu gadu laikā eh, tiks eh, vēlreiz definētas eh, apvienoto, vēlreiz definēta apvienoto nāciju organizācija, jo mēs zinām, ka pat labam notiek pārmaiņas cilvēktiesību padomā un pastāv risks, ka tās valstis, kuras kolēģi jau pieminēja, kas tā tad eh, neievēro cilvēku tiesības, mēģinās ierobežot eh, ANO eh, ietekmi. Un mums vajag, man gribētos atgādināt, ka Eiropas Savienībai ir jāizdara spiediens, lai tiktu ievērots cilvēku tiesības, un mums jārunā vienā balsī, lai mēs panāktu cilvēku tiesību ievērošanu Eiropas parlamentam ir ļoti rūpīgi jāsako visiem jaunajiem procesiem saistībā ar cilvēku tiesību padomus pārveidošanu, lai visās ANO dalībvalstīs tiktu izmantot, tikt ievērotas šīs tiesības. Uz vienu minūtu, papa Nikolā kundze, es gribētu pieminēt eh, to, ka 14. februārī eh, Irāna tika eh, pārbaudīta saistībā ar cilvēku tiesību ievērošanu. Un, protams, Irānas masu informācijas līdzekļi apgalvoja, ka šādas cilvēktiesības viss tiek ievērots. Šajā parlamentā Marija Marģamī eh, vēl ar vien uh, ir šajā parlamentā, un viņa minēja, ka ir bijušas uh, ne, neobjektīvas uh, apcietināšanas un uh, ir visādi sodīti cilvēktiesība aizstāvji un citādi domājušie. Un mēs zinām, kas notika janvārī, un mēs nevaram pieļaut to, ka šodien Irāna tiktu uzņemta uh, padomē, ņemot vērā to, ka šī valsts neievēro cilvēktiesības. Un tāpēc e, mums vajadzētu šeit uzstāties vienā balsī, un kā jau sacīja Eštons kundze savā e, deklarācijā, Irāna nav uzņemama šajā organizācijā. Lūdzu, Lopes Garido kungs uz vienu minūti. Herr talman! I vår gruppgemensamma resolution om FNs råd för mänskliga rättigheter. Paldies. Un mēs uzskatām, kā 25. un 26. punktam jābūt skaidrākam. Cilvēku tiesību pārkāpumi vairākās valstīs ir pilnīgi nepieļaujami. Es uzskatu, ka ANO jau sen ir ir parakstījusi nolīgumus, eh, īpaši neņemot vērā konkrēto situāciju tais valstīs. Un es domāju, ka mums būtu jācīnās pret šādu veidu pārkāpumiem. Protams, ka nav runa par vienkārši norādīšanu, kļūdu norādīšanu. Mums ir skaidri jānorāda, ka mēs nevaram pieņemt pastāvīgās uh, cilvēkties, pastāvīgas cilvēktiesību pārkāpums. Un Eiropas Savienībai, kā lielai organizācijai, ir jāturpina tās izvēlētais ceļš un jāizstrādā īpaša rezolūcija. Lūdzu, nākošais runātājs. Bunsa kungs. Viņš nav klāt. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšstādātāja kungs. Eiropas Savienības dalībvalstīm pašām vajadzētu savest sevi kārtībā pirms tās rāda ar pirkstu uz citām valstīm. Zināms, ka ir valsts, kurās tiek pārkāpta brīvības, eh, vārda brīvība un arī tiek uh, izdarīti nelikumīgi soļi pret imigrāciju. Un Vācijā, piemēram, tiek izgudroti kaut kādi jauni, jaunas liecības. Un mana partija Eh, manai partijai valdība aizliedz uzņemt jaunus eh, dalībniekus. Bet eh, cilvēktiesības ir saistītas gan ar biedrošanās brīvību, gan, par, gan ar vēlēšanu brīvību. Paldies! Paldies! Un tagad uh, noslēgumā Lopes Garido kungs no padomas puses. Paldies! Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es gribu pateikties visiem runātājiem, visiem Eiropas parlamenta deputātiem, eh, kuri strādājuši par šī ļoti būtiskā jautājuma, kas ir viens no galvenajiem elementiem, kā es sacīju eh, savā sākotnējā runā Eiropas Savienībā cilvēktiesības aizstāvišana ziņā. Un mēs uzskatām, ka dalība, taiskait arī atbalsts cilvēktiesību padomas pastāvēšanai, ir pozīcija, kas ir jāpatur spēkā Eiropas Savienībai. Eiropas Savienība vienmēr ir vienmēr aizstāvējusi cilvēktiesību padomas izveidošanu, kas eh, nomainīja agrāko komisiju, un eh, tas ir instruments, kurš dod mums iespēju adekvāti skatīt cilvēktiesību situāciju visā pasaulē, situāciju, kurā ir nepieciešama darbības, pozīcijas ieņemšana, atbilstīgas deklarācijas no apvienoto nāciju puses un no apvienoto nāciju valstu puses. Eiropas Savienības prezidentūra. Padomas prezidentūra vienmēr ir iesaistījusies Eh, diskusijās, eh, dažādajos cilvēktiesību padomas eh, sesijās, pārstāvot Eiropas Savienību, un tā, tas būs arī turpmāk. Prezidējošā valsts, Eiropas Savienības prezidentūra pārstāvēs Eiropas Savienības padomi. Un papildus ta, tas ir arī pilnīgi dabiski savietojams ar deklarācijām un katra, katras dalībvalsts pozīciju un arī Eiropas komisijas pozīciju, kā vēl vienas Eiropas Savienības eh, institūcijas pozīciju. Vēlos teikt, ka mēs atbalstām eh, šīs eh, organizācijas pastāvēšanu un to, ka ir jāizmanto visas iespējas, eh, ko tām uzsniedz, kas nevienmēr tiek izmantotas. Ir eh, atšķirīgas situācijas, kuras Eiropas Savienība un tās dalībvalstis nesasniedz visus savus mērķus. Tāpat ir arī ļoti pozitīvi gadījumi, piemēram, pozīcija attiecībā uz eh, pozī, Somāliju un cilvēktiesībām šajā reģionā. Tāpat ir citi gadījumi, kad šie mērķi nav sasniegti. Bet eh, es domāju, ka mums ir vairāk jārunā par pozitīvo nekā de, de, negatīvo dimensiju šajā gadījumā. Tāpat arī es gribētu eh, eh, sacīt, ka saistībā ar citām valstīm, kas tik pieminētas no vairāk runātāju puses, un ko mēs apspriedīsim arī šodien vēlāk, šeit es atsaucos uz Irānas gadījumu un Irānas kandidatūras iespēju. Kā jūs zināt, ir bijušas nepārtrauktas deklarācijas, jau šogad trīs no ar Eiropas Savienības eh, ārpolitikas augstās pārstāvs puses pār situāciju Irānā, nosodot un paužot bažas pār cilvēktiesību pārkāpumu gadījumiem vai nāvisodu izpildīšanu Irānā. Un runājot par kandidatūras jautājumu, mēs šeit saskaramies ar jautājumu, kas šobrīd ir nacionāla kompetence, pozīcija attiecībā uz uh, kandidātu valsti, Un runājot par cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā un par eventuālu Irānas kandidatūras pieņemšanu vai noraidīšanu, ir jāveic uzmanīgi šis pasākums līdz galam, lai nerad, neradītu nevēlamas blakus parādības. Tāpēc mēs mēģināsim gūt vislabāk koordinēto pozīciju Eiropas Savienībā ar nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem. Priekšsēdētāji mēs uzskatām, ka cilvēktiesība padome ir vieta, kurā mums ir jāizstāv Eiropas Savienības pozīcija, tā ir adekvāta vieta, un papildus tam mūsu apņēmība vienmēr ir bijusi tāda lai mēs varētu virzīties uz priekšu, nekāpjoties atpakaļ universālajā cilvēktiesība aizstāvēšanas kustībā. Cilvēktiesības ir vispasaules vērtība, universāla vērtība, kura ir jāizstāv pāri robežām, pāri dažādām atšķirībām. Paldies, priekšsēdētāji! Ευχαριστώ και τέλος η κυρία Γεωργίευα. Paldies, un tagad es dodu vārdu Georgijus kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies visiem uh, parlamenta deputātiem par rekomendācijām, kuras viņi ir izteikuši. Es uh, nodrošināšu to, ka mēs uh, šīs te rekomendācijas apspriedīsim ar augsto komisāru. Uh, Atcaucoties uz uh, noteiktiem konkrētiem jautājumiem un komentāriem, es gribēju teikt, pirmkārt, runājot par Irānu. Uh, Eh, mēs ļoti atbalstam Spānijas prezidentūras viedokli, un es varu norādīt, ka visiem padomes locekļiem, kas ir ievēlēti, viņiem praksē ir jāparāda visaugstākā, visstingrākā vēlme ievērot cilvēktiesības. Eh, runājot par uh, Zabatas kungas nāvi Kubā. Es gribēju izteikt komisijas vārdā līdzjūtību viņa ģimenei un nosodīt vairāk kā 200 politisko disidentu ieslodzījumu Kubā. Gan uh, šis gan citi cilvēktiesību neievērošanas gadījumi nav pieļaujami. Kubai ir jāmaina savu politika, jāievēro vai jāpilda savas, mm, savi pienākumi un jāievēro starptautiskā likumdošana. Mēs risināsim cilvēktiesību jautājumus dialogā ar Kubu, ar Kubas valdību, un mēs izmantosim šo dialogu kā instrumentu, lai runātu par cilvēktiesību problēmām. Daudzi aicina Eiropas Savienību runāt vienā balsī par cilvēktiesību jautājumiem, un komisija to patiešām atbalsta. Eh, bet, ja mēs runājam par gazas joslu, tad varbūt, ka mums būtu jāpievēršas eh, šim jautājumam nākošajā um, darba kārtības punktā, kad mēs runāsim par Goldstone ieteikumiem. Paldies! Mums ir seši rezultāti. Έληξε. Uh, Mums ir seši priekšlikumi, rezolūcijas, rezolūcijas priekšlikumi, un uh, ar to mēs varbūt arī varētu beigt šo diskusiju. Priekšsēdētāja kungs saka, ka viņš uh, ir saaugstējies, un ja kādam ir aspirīns, tad, uh, tad uh, priekšsēdētājs būtu ļoti pateicīgs, ka kāds viņam šo aspirīnu varētu iedot. Un tagad eh, padomas un komisijas deklarācijas pār Goldstone ieteikumu īstenošanu attiecībā uz Izraelu un Palestīnu. Es eh, dodu vārdu Lopesam Garido. Gracias, Paldies, priekšsēdētāji!